Paldies, kolēģi! Mūsu priekšā jums ir pieejams arī 8. jūlija sanāksmes protokols. Vai ir kādi komentāri, piezīmes, labojumi attiecībā šo protokolu? Ja ne, tad šis protokols tiek uzskatīts par apstiprinātu. Tāpat gribēju jūs informēt, ka attiecīgās Spānijas varas iestādes man informējušas, ka